nākamais nedēļās konstruktīvus eh, priekšlikumus, lai dabūtu labu rezultātu. Sirsnieks, paldies un skaistu vakaru visiem. Paldies Švāba kungam. Tālāk. Es vēlētos arī jums visiem novēlēt uh, labu vakaru. Un uh, tagad beidzas debatas par šo punktu. Rīt būs balsojums pulksten 12. Nākamais punkts darba kārtībā ir mutisks jautājums komisijai par uh, direktīvas īstenošanu par degvielas kvalitāti. Es vēlos vispirms gribētu dot vārdu jautājuma autorei. Firstly, I'd like Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties konferences priekšsēdētāja konferencē, ka tā ļāva šo jautājumu izskatīt šajā vēlajā stundā. Patiesībā mēs runājam par ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Izskatās, ka tas ir tehniskas dabas jautājums, jo mēs runājam par degvielas kvalitātes direktīvas īstenošanu un par to, kā tiek izstrādāta siltumnīcas gāzu emisijas apjoma noskaidrošana autodegvielas aprits ciklām. Un tomēr būtiskākais jautājums ir par to, cik lielā mērā mēs Eiropas Savienībā vēlamies vēlamies samazināt izmešus no autotransporta. Mēs zinām, ka transports ir 20% siltumnīcas emisijas gāžu iemesls, un ja mēs vēlamies kaut ko darīt, tad mums ir jārunā par autodegvielu jo tā ir būtiska cīņā pret klimata izmaiņām. Tāpēc šī direktīva ir tik svalīda, svarīga. Un tagad jautājums par darvas smiltīm un naftas slānekli. Parlaments izskatīja komisijas direktīvas īstenošanas priekšlikums pagājušā gada beigās. Šobrīd ir notikusi nobīda laika ziņā un nobīda tāpēc, ka komisija nav vienojusies par to, vai darbas smiltīm būtu jāpiemēro izņēmuma noteikumi. Šie izņēmuma noteikumi par to vispār tika diskutēts tāpēc, ka zinātniski pētījumi nebija pietiekami ticami, lai varētu komisijas tiem balstīt savu viedokli. Pēdējā, pēdējos eh, dokumentos šīs um, statistikas dati pazuda, bet tagad komisija, godātā komisija, ir zinātnisks ticams pētījums par darbas smiltīm. Šis pētījums, kurš tika publicēts pirms diviem mēnešiem, pierādīja to, ko mēs jau zinājām, ka, piemēram, eh, gāzes ka e, no Kanādas darbas smiltīm izmeši ir tikpat lieli, ja ne pat lielāki, nekā tie būtu autodegvielas izmešu gadījumā. Un naftas slāneklim mēs runājam par 139 CO2 uz megadžolu. Tas nozīmē, ka darbas smiltas ir netīrākas izmešu ziņā nekā tradicionālie naftas produkti. Un tāpēc es vēlētos pajautāt, ko komisija darīs šī jautājuma sagatavošanā. Kā jau teicu, tas nav tikai un vienīgi tehnisks dabas jautājums. Pagājušajā, gada, pagājušajā nedēļā, es atvainojos, mēs saņēmām petīciju no daudziem iedzīvotājiem par to, ka ir nepieciešams adekvāti uzlikt etiķetes uz darba smilšu produktiem. Kalifornijā jau šobrīd ir izveidota zemoglekļa standartu marķēšana. Es zinu, ka šis ir lobbyistu jājam zirdziņš, un dažādi lobbyisti darbojas dažādi, un pat šajā brīdī, pat tagad, kad mēs zinām, ka darvas smiltis un naftas slāneklis ir netīra degviela, tad šie lobbyisti saka, nē, ir nepieciešama vēl papildus pētījuma, mums ir nepieciešams papildus laiks. Nē. Šobrīd ir pierādīts, ka darvas smiltis ir viens no visnetīrākajiem autodegvielas ražošanas lietošanas eh, izēvielām. Un eh, runājot par savu veidu degvielas kvalitātes kategorijām, tas noteikti ir jāņem vērā. Tas nav nekāds noslēpums, ka autodegviela tā vietā, lai kļūtu tīrāka un vidē draudzīgāka, kļūst netīrāka. Es zinu, ka visi šeit sēdošie ir nobežījušies par klimata izmaiņām, un visi par to runā. Mēs vēlamies komisijas sadarboties ar jums, lai jums palīdzētu zem oglekļa izmešu plānu izpildē. Ja mēs vēlamies, kā jūs pagājušajā nedēļā paziņojāt par 60% samazināt izmešas no transporta sektora, tad jums ir jāņem vērā degvielas kvalitātes direktīvas īstenošanas aspekti, kur šobrīd ir mainījušies. Paldies! Makīvenas kundzei. Tālāk vārds komisārē Hedegārdas kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Un kā mēs tikko dzirdējām Lindas Makaven teiktajā, mēs dalām jūsu bāžas, jo komisija un Linda Makaven jau ir par to viensprāts, ka ir jāsamazina izmeša daudzums no transporta sektora. Taču, protams, direktīvas īstenošanas aspekti ir saistīti ar degvielas kvalitātes direktīvu, un tās īstenošana notika veiksmīgi, kā mēs vēlētos. Un tomēr šī novēlošana nemainīs īstenošanas prasības, jo daudzas dalību valsts šīs prasības ir paredzējušas padarīt par prioritāti, un to jau dara līdz 14. gadam. Uh, Visiem ir skaidrs, ka dalību valstu atskaites sistēmā par siltumnīcas gāzēm un dažādām degvielām ir dažādi kritēriji. Pagājušajā nedēļā mēs intensīvi diskutējām komisijas ietvaros par to, ka priekšlikumu varētu tuvākajā mēnesī izskatīt dalību valstīs par degvielas kvalitātes vienotu sistēmu. Darba smiltis un naftas slāneklis. Vēlētos pateikt, ka komisija pavisam nesen um, nopublicēja vidējo darba smilšu un naftas slānekļu vērtību tabulu, un šie ziņojumi ir pieejami komisijas interneta vietnē. Ņemot vērā to, ka ir tik ārkārtīgi liela interese par šiem jautājumiem, komisija uzskata, ka šos ziņojumus varbūt vajadzētu um, mazliet pārskatīt. Dodoties vēl solīt uz priekšu, es, protams, sadarbībā ar manu kolēģi transporta komisāru mēģināšu padarīt mūsu skatījumu ārkārtīgi striktu, tādu, kas atbilst starptautiskajiem noteikumiem un normām. Runājot par šo pārskata klauzulu, tad komisija iekšējo konsultāciju rezultātā ir šobrīd vienojusies par to, ka mēs vēlamies eh, sagatavot pret eh, īstenošanas pārskata dokumentu par darvas smiltīm un naftas slānekli, un eh, tas attiecīgi attieksies arī uz šķid, sašķidrinātās gāzes produktiem. Komisija pārskatīs siltumnīcas GATT siltumnīcas gāzu un degvielas kvalitātes eh, tabulas, un zinātniski ir pienā, pierādīts, ka direktīvas īstenošana tiks mazliet eh, pamainīta, ja pierādīsies jūs pieminētie zinātniskie dati. Šobrīd ir skaidrs, ka autodegvielas aprīdes cikla siltumnīcas efektu gāzu emisijas apjoms nav varbūt pietiekami liels, un mēs šo sarakstu papildināsim, kad mums būs pietiekami daudz zinātnisko datu. Godātais priekšsēdētāji kungs, ņemot vērā to, ka mums ir nepieciešams pāris nedēļas un komisija ir nepieciešams iekšējas sarunas, piekams mēs sagatavojam šo te kopīgo pakotni, un pēc tam tas mums ir jāizrunā ar dalību valstīm. Tikko to būs apstiprinājusi regulatorā komiteja, mēs to nodosim Eiropas parlamentam izskatīšanā. Gracias, Paldies, komisārs Konzai. Tagad runātāja politisko grupu vārdā. Tautas partijas grupas vārdā divas minūtes Šnelhārta kungam. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies Makavans kundzei par uzdoto jautājumu. Jo pārstrādājot degvielas kvalitātes direktīvu, tiek uh, uzlikts saistības samazināt siltumnīca efekta gāžu emisijas apjomu, bet arī uh, tiek uzlikts pienākums no 2011. gada janvāra emisijas samazināt par 1% uh, un līdz 2020. gadam par 10% samazināt um, emisijas. Un manā uh, izpratnē tas ir iespējams tikai tad, ja <clears throat> Uh, tiek noteikti standarta vērtības. Un šīm standarta vērtībām tagad jātiek noteiktām. Un es to jau uh, arī iesniedzot uh, šo jautājumu, ko izdarīja Linda Makevena, ka kaut kas, um, tā kā, uh, ka kaut ko tā kā vajadzētu uh, izdzēst no visa klāsta. Bet te mums jābūt ir piesardzīgiem. E, ja izmanto dārvas smilts un naftas slānekli, e, tad tiek iegūt arī degviela. Un es runāju ar, um, pirms stundas ar kādu naftas rūpniecības pārstādu. Viņš teica, ka ir daudz tehniskas iestād, ies, iespējas, lai labāku tehnisku bilanci sasniegtu. Mēs visu laiku runājam par neatkarību, ka par uh, mūsu uh, vēlmi dažādot uh, energoavotus. Uh, Un tādēļ uh, jādiskutē par visiem aspektiem, arī par visu šo, bet viss tas ir um, tikai tad iespējams, ja ir standartvērtības noteiktas, un tādēļ es lūdzu komisiju ātri rīkāties. Paldies! Paldies Šnelhārta kungam! Tagad uh, sociālistu un demokrātu politiskās grupas vārdā divas minūtes ar Sēnis kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisārs kundze, augsti godātie kolēģi un kolēģis. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Tas ir jautājums, kas ir eh, rosinājis mūs eh, padomāt, ka naftas eh, ražošana no darba smiltiem un naftas lānekļiem kā arī degvielas ražošana ir piecreiz uh, vairāk emisijas uh, radoša nekā citi veidi. Tādēļ mums ir nepieciešama direktīva un tādēļ šī katastrofālā ražošanas uh, metode nedrīkst tikt atbalstīta ar finanšu līdzekļiem. Pētījums ir noslēgts. Tā tika teikts. Bet mums jau bija šādi pētījumi, un visu laiku tika teikts, mums ir vēl kādas pētījumas nepieciešams un vēl kāds. Uh, Un tagad uh, izskatās, ka vēl būs uh, kāds pārskats nepieciešams komisārs kundze, bet kad tad šī procedūra būs noslēgta? Kāds izskatās uh, laika sadalījums, uh, termiņu grafiks? Līdz brīdim, kad būs metodiski pareizi šī vērtība notikt, lai mēs to varētu ietvert mūsu normatīvajos aktos, jo šeit runa uh, nav tikai par emisijām, kādas uh, tiek. Uh, izmestas ražojot degvielu, bet gan runa ir par mūsu mērķiem. Mēs negribam izpostīt zemi nākotnes paudzēm. Un ja mums šī vērtība, par kur runājam, tagad tiks iekļaut normatīvajos taktos, tad mēs varam novērst to, ka katastrofa aptvers citas valsts. Paldies! Nākošā runātāja Alda grupas vārdā Hall grupa divas minūtes. Priekšsēdētāji kungs, es vēlētos pateikties Hēda Gordas kundzei par to, ka viņa vienmēr ir iestājusies par šo jautājumu risināšanu un par to, ka jūs teicāt, kad arī strādājat joprojām. Jā, varbūt, ka būtiskākais nav emisijas pamatvērtība pārskatīšana, viss šī sistēma ir frustrējoša. Tas, ka visi pētījumi jau agrāk pierādīja, ka darvas smiltīm ir lielāka izmešu vērtība nekā tradicionālajām degvielām. Tagad šis pētījums pierāda, ka ir 107 grami uz megadžaulu, kamēr tradicionālajai naftas, naftai un tās produktiem tā ir trīsreiz zemāka. Un tagad jūs sakiet, ka te nepieciešams pārskats, vai jums neliekās, ka tā ir laika šķērdēšana šausminošos apjomos. Es, protams, saprotu, ka lobēšana par darvas smiltīm ir liela, bet patiesībā tā nav taisnība, ka mēs runājam par diskrimināciju un par Kanādas diskriminēšanu. Ir ārkārtīgi daudz citi darvas smilšu vietas, kā jau mēs šeit dzirdējām, tādas vietas ir arī Eiropas Savienībā. Uh, Tas, kā naftas produktiem šobrīd ir parādījušās alternatīvas un tās piesaist investētājus, ir mūsu galvenais arguments, kad mēs runājam par zaļo ideju, zaļo dzīvi. Un, vienī, un vienlaicīgi mēs redzam, ka situācija, kurā energo piegādātāji ir dažādi, ja mēs vēlamies samazināt par sešiem procentiem kā jau bija paredzēts līdz 2020. gadam par 6% autodegvielas aprits ciklu, tad es vēlētos jums pateikt, ka tā, tas nav uzbrukums Kanādai. Un vēl bez tam parlaments vēlētos, lai darvas smilšu emisiju pamatvērtības tiktu beidzot noteikts, un tad mēs varam jau droši runāt par Eiropas Savienības un Kanādas tirsniecības nolīgumu. Paldies, tagad, eh, paldies Holas kundzei, un tagad eh, es dodu vārdu Hasī kundzei, kas runās Alda grupas vārdā. Godātā komisārs kundze, godātie kolēģi, runājot par eh, aizsardzības pakotni, tad mēs eh, nolēmām par to, ka mums līdz 2020. gadam par 6% ir jāsamazina autodegvielu izmeši. Tas būtu muļķīgi un neiedzīgi, ja mēs tagad skatītos caur smiltīm uz visnetīrākajiem piegādātājiem, proti dārvas smiltīm un naftas lāneklu un vienlaicīgi atbalstītu šo produktu ražošanu visā pasaulē, bez Kanādas to dara arī Āfrikā. Ir pilnīgi skaidrs, ka darba smiltīm un naftas slāneklim ir jābūt konkrētām emisijas pamatvērtībām, un mums vajadzētu runāt arī par citiem naftas produktu avotiem. Uh, Kanādas valdība ir spiedus uz Eiropas Savienības valdību, ka tādā veidā Kanādu nedrīkst diskrimi diskriminēt. Ja mēs runājam par darba smilšu emisijas pamatvērtību samazināšanu, tad Kanāda būs panākusi savu mērķi. Mēs nedrīkstam runāt par šiem jautājumiem tāpat kā ar bioloģiskajām degvielām, un mēs nevaram to rēķināt tādā veidā, ka tas tiek darīts šobrīd. Paldies! Tagad mēs pāriem pie nākamajiem runātājiem. Vārds Sanekungam. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātā komisārs kundz, dāmas un kungi. Pasaulē ir daudz vietu, kurās var iegūt darbu smilšu. Ir tādi zinātnieki, kuri uzskata, ka patiesībā šo darbu smilšu vietas ir divreiz lielāks nekā tradicionālās naftas ieguvas vietas, un par to ir runāts jau pagātnē. Taču vienlaicīgi prasības pret emisijas gāžu samazināšanu ir savu veidā pretrunā par to, jā, mums ir jārunā par jauniem veidiem, kur iegūt jaunas enerģijas avots un vienlaicīgi par vidas normām. Darba smilšu ieguve sagrauj mežus un uzšķērš zemi, taču iespējams, ka šajās vietās pēc tam varēs stādīt jaunas mežus, kad darba no tām būs izsūkta. Es domāju, ka varbūt mums vajadzētu runāt par vidas aizsardzību. Eiropas komisijai vajadzētu atbalstīt šādas centienus un tādu tehnoloģiju izveidi, kuri samazina CO2 izmešus. Eiropas Savienība un Kanāda ļoti cieši ekonomiski ir saistītas taču Kanādas uzņēmēji un uzņēmumi pilnīgi noteikti vēlēsies joprojām darboties Eiropas Savienības tirgū. Un, lai viņi to varētu darīt, viņiem ir jāpiemērojas Eiropas Savienības normām. Jā, paldies. Sonikungam divas minūtes līdz kungam vārds. Priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi. Paldies Lindai Makavinai par to, ka viņa ir uh, uzsākuša iniciatīvu. Paldies arī komisārai Konijai Hildegartē, ka viņa ķērusies pie šīs problēmas. Kādāds, uh, mēs neesam vēl īsti apmierināti ar ātrumu, bet mēs arī zinām, ka temats uh, ir labās rokās Konijas Hedekāra skatījumā mēs gribētu viņu atbalstīt arī komisijas uh, ietveros un arī attiecībā pret citām pusēm. Vides ietekme darvas smiltīm pastāv, Un uh, šeit arī parlamentu priekšā bija arī izstāde par šo jautājumu. Varbūt arī varētu apstrīdēt kādu uh, atsevišķu izteikumu vai skaitli, bet, protams, ka nevar apstrīdēt to, ka ir tāda tiešām dramatiska ietekme uz vidi. Ja mēs uh, runājam par biodegvielas ietekmi, līdz pat faktam, ka mēs uh, šeit uh, vēlamies izpētīt par to, kādas ietekmē pārtikas ķēdi, uh, Un tad mums šo problēmu, kas ir tik acīm redzama, vajadzētu aplūkot tiešāk, un tā ir ļoti svarīga iniciatīva. Debašu laikā un arī sagatavošanās laikā e, visu laiku gāja, e, nāca prātā viens teikums. E, Norberts Redgens, mūsu vidas ministrs Vācijā, to ir teicis, arī izstādēt parlamentu priekšā, to var redzēt, ka fosilās eh, degvielas īstenībā ir tādas, ka uh, visam, kam varēja tikt klāt, visi šie augļi jau ir novākti, tas ir izmantots jau, tas viss ir saistīts īstenībā tikai un vienīgi ar jaunām problēmām. Tādēļ arī šovakar es vēlētos norādīt uz to, ka mums ir iemesls, ņemot vērā uh, iepriekšējo dienu notikumus, vēl daudz vairāk diskutēt un padomāt par enerģijas efektivitātes tematu. Es ceru, ka komisāra uh, tur strādās, bet arī, un ka komisārs Ettingers arī tiešām īstenošu šo 20% mērķi. Es arī to e, ceru arī no transporta ģenerāla direktora un transporta komisāra, lai nebūtu tikai tukši vārdi, bet arī būtu konkrēti pasākumi nākamajos gados un nevis tikai nākamajā sasākuma periodā. Paldies! Paldies Līzes kungam! Tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Gebrandī kungam vārds. Dank u wel, voorzitter. Op het... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pie parlamenta ir izveidota uh, tāda um, izstāde, un mēs redzam uh, fotogrāfijas, brīnišķīgi uh, meži, un tad uh, darvas smiltis. Uh, 170 kvadrātkilometru platībā, un tas ir ļoti iespaidīgi. Tātad lūdzu um, ieskatieties šajos attēlos. Šīs um, darba smiltis uh, un to izstrāda noved pie tā, ka uh, ir ļoti augsts emisijas, uh, gā, siltumnīca efekta gāzu emisijas, kā arī uh, zūd uh, dabas daudzveidība. Tas notiek Kanādā. Mums uh, šis jautājums ir jāskat kontekstā ar uh, degvielas kvalitātes direktīvas īstenošanu. Uzmanīgi uzklausīju, ko Hedegards kundze teica, un ceru, ka viņa būs pret um, darbas smilšu izmantošanu Kanādā un citās pasaules uh, valstīs. Paldies! Paldies, nākošā runātāja Tikā kundze. Madam Commissioner, uh, Pentru reducerea cu 20%... Priekšsādātāja kungs, komisārs kundze. Lai par 20% samazinātu gāzu eh, emisijas eh, līdz 2020. gadam, ir jāinvestē eh, ēku sektorā un transporta sektorā, lai taupītu enerģiju. Kad eh, mēs runājam par transportu, tad uh, diskusijas ir ļoti asas, jo autorūpniecība jau arī pirms daudziem gadiem ir um, vērtējusi, ka ir nepieciešams ilgāks eh, periods, lai um, degvielas kvalitātes direktīvi ievieš arī bigvielu degvielu. Degvielas ražotājiem ir uh, jāinvestē, lai samazinātu uh, uh, siltumnīca efekta gāzu emisijas un lai uzlabotu degvielas kvalitāti. Eiropas Savienībai vajadzētu investēt, lai attīstītu uh, elektrotīklus, kas būtu uh, in, viedi, un bez tam ir jātīsta atjaunīgie energoresi un jāizmanto elektroautomobiļi. Paldies! Nākošais runātājs Mezārus Kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisārs kundze. Es esmu spiests pateikt, ka šī direktīva ir pamats eh, noteiktām bažām tieši naftas pārstrādātāju vidū centrālā un austruma Eiropā. Vēl tas nav noticis, un tomēr redzēsim, kā notiks šī emisijas pamatvērtība noteikšana, vai tiks ņemta vērā Eiropas vidējā vai tā saucamā hibrīda pamatvērtības noteikšanas metode, kas ir alternatīva kalkulācija. Taču reālajā dzīvē emisijas gāžu sistēmu vajadzētu izmantot eh, konkrētai noteikšanai, jo šīs te augstās emisijas ir eh, aizvietots ar, ar kaut ko citu. Komisijas komisārs kundze, jūs teicāt, ka jūs esat uh, E, atbildējis uz šo jautājumu, jā, un tomēr tas neatbild uz visiem jautājumiem. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka naftas pārstrādes uzdevumi Eiropā nenonāks grūtās situācijās tieši centrālā un Eiropā. Paldies! Tagad Kelī kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs! es eh, nesmu eh, vidus aizsardzības komitejas deputāts, eh, un es tajā vēlētos strādāt, ja gadījumā kāds vēlas iet pensijā, tad es vēlētos pievienoties šai komitejai. Runājot par energoefektivitāti, komisārs kundze, jūs teicāt, cik svarīgi ir nosiltināt ēkas un runāt par transporta jomu. Runājot par transportu, mēs varam darīt daudz vairāk, proti mums ir jāiz, eh, mums ir jāizvirza daudz striktāki noteikumi automašīnu ražotājiem. Un šādā sakarībā es piedalījos delegācijā uz Kanādu, un viņi vēl Kanādā viņi mums vēlējās parādīt tehnoloģijas, kuras šobrīd ir attīstītas darbas smilšu pārstrādē. Un tādējādi mums varbūt būtu jābūt mazliet atvērtākiem pret šo jaunos. Sí. Paldies Kelī kungam. Tagad komisārs kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es vēlētos pateikties parlamentam par to, ka visi mēs bijām vienisprāts lielos vilcienos, ka mēs nedrīkstam gaidīt. Situācija ir neatliekama. Šnelhārda kungs teica, ka mums ir jārīkojas nekavējoties. Ar sēnes kungs īpaši atsaucās uz laika grafiku un prasīja, kad ir termiņš, kad tas beigsies. Jā, mēs runājam par pārskatu, kas tiks sagatavots nedēļu laikā, un pēc tam komisija savā iekšējā procesā to izskata, izskatīs, izvērtēs, un tad mēs dodamies nākamajā etapā, proti izskatīšanai dalību valstīs. Kā jau Holas kundze teica, mēs jau nerunājam par diskriminatīvu rakstura iniciatīvu. Mēs jau visi saprotam, ka, protams, ka mums ir jābūt pilnīgi sakārtotai dokumentācijai un pilnīgi skaidriem zinātniskiem pierādījumiem. Tāda mums tagad ir. Viens no iemesliem, Kāpēc eh, jau pašā sākumā emisiju pamatvērtībās pirms pāris gadiem, kad par to sāka runāt, netika iekļaut darbas smiltis un naftas lānekas? Mēs to nezinām, bet tagad mēs tās iekļausim. Runājot par emisijas pamatvērtībām darbas smiltīm, tad vidējā nobīda laika ziņā direktīvas īstenēšanai šiem izēvielām ir tāpēc, ka ieteiktās emisijas pamatvērtības, kuras tobrīd tika iekļautas direktīvā, toreiz vēl nebija skaidrs. Tagad mēs varēsim šo procesu daudz ātrāk pabeigt nekā pirms trīs ar nekā pirms trīs ceturdaļām gadu, kad mēs visu šo procesu sākām. Uh, Paldies! Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums visiem izdosies panākt vēlamo. Paldies! Turpina prieksēdētājs, paldies komisārs kundzei, un tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības kunga, punkta, kas ir Šolca kunga ziņojums par vispārējām tarifu preferenču sistēmām. Sir Schultz.